Okay. Dear colleagues or dear friends or what... Kolēģi, draugi, centīšos tagad turpināt mūsu sanāksmi. Un tīri praktiski es gribētu, lai jūs tagad uh, uzlikt austiņas, tāpēc, ka es runāšu kādā ļoti eksotiskā valodā un diez vai jūs īpaši sapratīsiet. Nu, tad mēs tagad beidzot esam tikušies šeit pēc kafijas pauzes. Un tagad varbūt plānosim tādajādi, lai mēs trešo mūsu plenārsēdes debašu daļu varētu pabeigt laikā. Godātie kolēģi, mēs tātad strādājam līdz 12.30, 12.40. Mums ir jābeidz ar to, ka mēs e, aplaudēsim par vakardien dzirdēto kora uzstāšanos. Tātad. Uh, Pēc tam es vēlētos jums visiem atgādināt, ka mums ir paredzēta kopīga fotografēšanās, lai nebūtu tā, ka visi skrien milzīgā tempā prom pēc plenārsēdes beigām. Nē, mēs pēc tam tiekamies ārpusē un visi fotogrējamies. Tas ir domās tādējādi, ka mēs nobeidzam, mēs nedrīkstam beigt vēlāk kā 13. Ir ārkārtīgi daudz runāt gribētāju, un es tiešām mēģināšu dot vārdu visiem, bet kolēģi runājiet lapa, lakoniski, jo savādāk es to nevarēšu izdarīt. Godātie kolēģi, tiešām vēlreiz lūdzu, ir pieteikšies pāri par 15 runātājiem, un ja visi runās pāri par 3 minūtēm, ilgāk par 3 minūtēm, tad tas būs Mission Impossible 4. Tātad es jūs nosaukšu vārdā, jo jau iepriekš izskanēja pārmetumu priekšsēdētājai, ka viņa nesauc visus vārdā. Uh, Bet, ja jūs esat nosēdušies savās vietās, tad jā, mums ir savietot viet, vietas numurs ar vārdu, un tad es varēšu, teiksim, jums dot vārdu pēc jūsu goda vārda. Un tagad, godātie kolēģi, 510. vietā sēdošais cilvēks. Es esmu runājis ar jums, bet es nezinu, vai jūs eh, varat šeit izteikties. Es jūsu vārdu nezinu. Nē, tie want uz un. Nē, tur neviens runāt nevēlās. Kundze, nu tad 239. vietā sēdo šais vai sēdo šā. Ok. Lūdzu. Här är lite förvirring. Ja. Och jag frågar den som... 98. vietā sēdošais vai sēdošā? Lūdzu, vārds jums. Uh, good morning still. My name is. Labrīt! Mani sauc Ivan Thompson, un es nāku no Āfrikas un Karābu, Karību jūras biznesa tīkla un sadarbības organizācijas. Es strādāju pirmajā darba grupā, un es vēlētos pateikties par visiem tiem, kur izteicās, un visiem tiem, kur apkopoja mūsu darba grupas secinājums par ļoti labo darbu. Un tomēr ir vairāk aspektu, kurus es vēlētos vēl izteikt, un vai mēs varētu varbūt tos ietvert vēl rekomendācijās un secinājumos. Īpaši tas attiecās uz uzņēmēju darbības izmantošanu kā ceļu izrauties no nabadzības un ekonomiskās darbības stiprināšanai. Es uzskatu, ka ikvienā brīdī, kad mēs atbalstam uzņēmēju darbību un organizācijas, ja cilvēkam ir iespējams uzsākt uz, uzņēmēju darbību, tas ir ārkārtīgi būtiski un Eiropas Savienība, ja var, vajadzētu palīdzēt, jo tas nodrošina ne tikai ekonomisko neatkarību, bet arī ceļ pašapziņu, un abu šo aspektu trūkums arī noved pie nabadzības. Tātad šos aspektus vajadzētu uzsvērt. Kā jau es teicu, pašpalīdzība ir kaut kas tāds, ko es vēlētos redzēt lielākā mērā uzsvērtu secinājumos pirmajā darba grupā. Uh, Cits moments, ko vēlētos īsi pieminēt, ir komentārs, kuru teica kolēģis, kur izteica kolēģis no ekonomiskās un sociālās komentējas par trešās darba grupas secinājumiem un darbu. Tas ir, ja atceros, piektajā punktā par diskusijām. Un uh, kolēģi teica, ka nevajadzētu runāt par melno Āfriku. Nē, es tam nepiekrītu. Jo varbūt, ka ir negatīva konotācija vārdam Melnā Āfrika, bet eh, tas nozīmē, ka tur runa tiešām iet par visām kopienām, kuras tur dzīvo. Un eh, mēs runājam par 53 valstīm, no kurām sastāv Āfrika. Un man personīgi, vismaz no mana viedokļa raugoties, es ļoti reti redzu baltās ģimenes, kuras ir eh, uz afišām, kurās rāda bērnus, kuri ubago. Tātad, ja mēs tiešām nošķiram uh, baltos cilvēkus no melnajiem, tad varbūt jā, ja mēs kritizējam vārdu melnā, tad eh, vajadzētu to rakstīt varbūt ar lielo burtu M, jo mēs nerunājam par krāsu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad es dodu vārdu 283 vietai vārdu, lūdzu. Ah, merci, monsieur président. Euh, Paldies. Es gribēju. Jā, es esmu pārstāvis no jauniešu delegācijas Un gribēju piebilst vienu priekšlikumu, ko es nevarēju e, pateikt, pateikt vakarjer. Es vēlētos, lai Eiropa domātu par iespēju atvērt robežas tiem jauniešiem, kas neietilpst ērās mūsu grupā. Es tā saku tāpēc, ka tas, mēs varētu nodarboties ar Eiropas brīvprātīgo dienestu neietilpstot Erasmus ciklā. Un tādajādi apgūt arī citas valsts kultūru, tas būtu ļoti svarīgs, eh, kaut kas ļoti svarīgs daudziem mūsu jauniešiem. Paldies! The... Paldies, un tagad e, Eiropas parlamenta deputāts Bernārds. Paldies. Es nesapratu vienkārši, ka man tik dots vārds. Es eh, norādu, ka ir daudz piezīm mūsu semināra sakarā. Nous nous sentons euh, un peu responsables. Mēs jūtamies zināmā mērā atbildīgi par to, ka visi nevarējām iekļaut. Un es gribēju sacīt, ka, manuprāt, šīs seminārs bija ļoti bagātīgs. Mums bija grūtības visu iekļaut divās maksimālajās lapusēs, kas mums ir atvēlētas, un e, arī es runāšu ļoti ātri, bet tāpēc vairāk atsevišķi priekšlikumi netika debatēti. Es savukārt izjūtu, ka ir atsevišķi strīdīgi jau jautājumi pretrunīgi, un tos nevienmēr varēja iestrādāt konkrētos priekšlikumos, protams, bez šaubām. Tā kā esmu sēžu zāles pašā kreisajā pusē, tad es neparakstījos zem atsevišķiem priekšlikumiem, jo šeit ir runa par priekšlikumiem, par kuriem mums ir e, vienprātība, nevis par priekšlikumiem, par kuriem es vairāk jūtos atbildīgi. Šeit ir atsevišķi priekšlikumi, kas vēl būtu jāpievieno, un, manuprāt, mūsu sanāksmes vairāk attiecās uz to pašu, ko pirmais seminārs, varbūt nepietiekam savukārt uz izaicinājumiem Eiropas Savienībai, tāpēc es domāju, katrā ziņā būtiski būtu jāpiebilst tas, ka mēs nedzirdējam tik daudz par Eiropas sociālo modeli un eh, nabadzības jautājumu risināšanu tajā. Manuprāt, tas ir viens no būtiskiem jautājumiem. Tālāk vēl viens elements, kurš eh, arī varētu apkopot vairākus jautājumus sevī, ir. Uh, iedzīvināt eh, pamatiesību hārtu. To mēs esam dzirdējuši dažkārt jau atēl mūsu eh, seminārā un eh, mēs parlamentā runājam par visiem jautājumiem, kas attiec uz hārtu, uz Eiropas cilvēktiesību konvenciju un it īpaši esmu iesaistījusies šo jautājumu risināšanā parlamentā un es domāju, ka tas ietilps tematos, pie kuriem mums ir jāstrādā. Vēl viens elements, pie kuras gribu atgriezties, ir šīs strīdīgās debates eh, Melnās Āfrikas sakarā. Man eh, likās, un arī Anrī šķiet likās svarīgi paust šo specifiku, ko piedzīvo ko, mm, eh, ja es gribu runāt politiski korektā, klejas Sahāras Āfriku, vai, eh, bet eh, izcelt tieši šo melnādaino kopienu man likās būtiski, un Anri arī tam piekristu. Tad, kad mēs strādājam pie šī dokumenta, es piedāvāju uh, jēdzienu uh, Melnās Āfrikas izcelsmes uh, iedzīvotājus, nevis melnādaino kopienu, jo tas ir daudz plašāks iedziens jau. Lūk, es tagad nevaru visu izskatīt detaļās, jo laiks, laika mums nav pārāk daudz. Protams, ir atsevišķi elementi, kuri ir vairāk um, jāskat detaļās, bet nu, mums ir jādomā, kā viss tiek formulēts eh, gala versijā. Paldies, paldies, un tagad ir rakstisks pieprasījums no Jangu Čārdina. Manuprāt, labajā pusē, vai jūs esat? Mr. Charlie. Čārlī, kungs. Please take the floor. Lūdzu. Bonjour, excusez-moi, en fait, je parle... Atvainojiet, es runāšu svētās ģimenes audzēkņu vārdā. Sākotnēji jūs runājat par trūcīgajiem, par nedrošā situācijā sošiem, bet mēs ar šiem cilvēkiem esam strādājuši, tikušies, un Eh, vairāku gadu gaitā nekas nav mainījies no visiem priekšlikumiem, eh, kas ir šeit atrodami. Man liekas, viss izskan tukšā gaisā, jo šīs cilvēki eh, dzīvo sarežģītos apstākļos un es viņiem nekādu palīdzību. Tāpēc es nevaru arī saprast, kāpēc jāmaksā pansijās esošiem nodokļi visā dzīves garumā viņiem un nav saprotams, kur šī nauda visa paliek. Un mēs gribētu zināt, vai jūs varētu pieņemt konkrētus priekšlikumus, lai mēs varētu konkrēti zināt, kas un kad mainīsies. Think, jag tror att det här var det Tā tad viss aplaudēja un izskatās, ka tas ir bijis visinteresantākais teiktais. Jautājums tā tad par šo te konsensus konferenci. No kur sēž Nīderlandes pārstāvis? Frik? Frikkungs, kur jūs sēžiet? Es neredzu jūsu numuriņu, es tikai arī nezinu, vai jūs vēl esat šajā telpā. Lūdzu, lūdzu, lūdzu. Es ā, arī jāskatās uz kreiso pusi, lūdzu. Ministrs, ik zou uh, iets. Paldies, priekšsādātāja kungs! Man ir daži komentāri par konsensu vienošanās konferenci. Un šī konference notika pirms uh, kafijas pauzes. Varbūt varētu kāds paskaidrot, kāpēc šī 20 cilvēku sanāksme tika nosaukta par uh, konsensusā konferenci. Visi taču skaidri zinā, ka šāda veida konferences Nu, skaidrs, ka varbūt tādas nelielas pārmaiņas, varbūt kaut kādas atšķirības, bet doma, ja nav tāda, ka vienkārši tiek sasaukti daži iedzīvotāji, kas um, atrodas kādā telpā, mēģina rast risinājumus, bet še, vēlos teikt, ka š, ar šīs konferences rezultātiem nesmu o, uh, mierā. Es, uh, kā Eiropas Savienības iedzīvotāji nekadā, iedzīvotājs nekadā gadījumā neparakstīšos zem šīs konferences rezultātiem. Manuprāt, šādas konferences rezultāti nebūtu uzskatām par mūsu rezultātiem un atvērtā koordinācijas metode, manuprāt, šeit netiek izmantota pareizi. Es ļoti ceru, ka šīs konferences rezultāti netiks uzskatīti par Agora sanāksmes rezultātiem. Vēlos teikt, ka rezultāti un secinājumi ir diezgan tendenciozi. Nerunāšu tagad, uh, ne, nelasīšu tagad priekšā visu, bet šeit, piemēram, ir runāts par to, ka, ka jaunieši vairs negrib pievērst uzmanību padzīvojušajiem iedzīvotājiem. Nu, es nezinu, manuprāt, tas tā kā pārāk krasi pateikts. Un tad vēl viena lieta, pirmā un ceturtā rekomendācija. Es tā īsti nesaprotu, kādēļ šādas rekomendācijas ir uzrakstīts, jo es kā iedzīvotājs nevaru šādas rekomendācijas atbalstīt. Ļoti atvainojos, ka es tik negatīvi izsakos, bet tas ir absolūti vajadzīgi. Paldies! Es eh, vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka mums ir tiesības demokrātiski izteikt savu viedokli gan bar, par, gan pret Gabriela Sibiko, kas ir brīvprātīga sociālā darba organizācija tīkla pārstāva Gabriela Lūdzu, kur jūs sēžat? Vai jūs esat šajā zālē, Gabrielas kundze? Esmu šeit, vai jūs mani aicinājāt izteikties? Varbūt ir vēl kāda Gabriela. Es esmu no vienošanās par uh, brīvprātīgo darbu. Vēlos runāt brīvprātīga darba organizācijas vārdā. Jūs noteikti zināt, ka 2011. gads ir Eiropas brīvprātīgā darba gads. Vēlos īpaši pateikties visiem brīvprātīgajiem, kas ir strādājuši Eiropas Savienībā, lai cīnītos pret nabadzību un sociālo izolāciju. Tāpēc es uzskatu, ka 2011. gadu mēs varam izmantot kā labu iespēju uzsvērt brīvprātīgo darbu cīņā pret nabadzību. Ja nebūtu brīvprātīgo, tad situācija daudziem Eiropas Savienības iedzīvotājiem būtu daudz smagāka. Eh, mēs ar lielu interesi strādāsim ar jums kopā 2011. gadā, lai uzlabotu situāciju brīvprātīgajiem darbiniekiem un arī brīvprātīgo organizācijām, tā lai kopā cīnītos pret nabadzību. Liels paldies! Paldies, Gabriela! Nu, varbūt varam darīt tā, ka, kad es jūs izsaucu, tad jūs varat kādā veidā, kādu zīmē, rokas kustību parādīt, ka jūs šeit esat, un tad sākt arī runāt. Kazimieris kundze, jūs esat klāt? Dora Kazimieris. Please. Sorry. My name is Dora Kazimieris. Mani sauc Dora Kazimieris, bet es tāpēc nesapratu. Me, e, από την Ελλάδα. Esmu no Grieķijas, pārstāvu asociāciju Aktīda, kura sešu astoņu mēnešu gaitā izveidojuši bērnu uzņemšanas um, centru tādu, kuri cieši no smagām slimībām, kas nāk no Atēnu slimnīcām. Es dzīvoju priekšpilsētā Atēnās, un mums ir liela satiksme. Eiropas fórumā Eirochild, e, e, kur es piedalījos, gribēju pateikties par uzaicinājumu uz e, šo sanāksmi. Mēs saskaramies ar problēmu, Eh, kas attiecas uz imigrāciju. Es piedalījos otrajā seminārā, mēs ļoti veiksmīgi varējām strādāt, bija interesanti viedokļi, kā arī ļoti interesantas eh, viedokļi da, <clears throat> atzinumi. Piemēram, jaunā Bulgāriet, kura mēģināja aizstāvēt eh, savu valsti. Viņa bija žurnālisti un viņa runāja par robežām, kuras Eh, kuras mēģinu uzcelt Grieķiju. Grieķijā ir ļoti nozīmīgas problēmas um, ar imigrāciju. Šobrīd man tāds iespējas, ka eh, mēs iedomājamies, ka mēs dzīvojam dārziņā, kur, ir, kur auga skaisti ziedi, kur ir labi augļi un ka tur visi var iet cauri. Mēs runājam par imigrāciju, par integrāciju valstī, kas eh, šobrīd atrodas uz nabadzības sliekšņa. Eh, kā ir iespējams imigrēt, eh, integrēt imigrantus, neregulāros imigrantus, slepenos imigrantus. Šeit nav runa par tiem cilvēkiem, kas ir apmetušies mūsu, ģimene, mūsu zemē ar ģimenēm. Šeit ir runa par cilvēkiem, kas šķērso mūsu robežas. Tas ir tā kā dārzā bez žoga, kurā ik viens var iekļūt. Bet vai pati šī kopiena domās eh, par jautājumiem, ar kuriem saskars Grieķija? Tāpat arī Turcijas jautājums. Katru dienu Turcijas lidmašīnas lido ap Atēnām, ap mūsu skaistajām salām. Vai neviens nav spējīgs šo jautājumu risināt? Eh, kur tad mēs, eh, eh, ko, ko tad mēs īsti darīsim? Mums ir jādomā par solidaritāti, par drošību, bet mēs esam aizmirsuši runāt par cilvēcīgumu. Šis cilvēcīguma jēdziens ir aizmirsts. Mēs piedzīvojam rasismu. Sākotnēji, kad imigranti ieradās, mēs viņus uzņēmām sirsnīgi Bet šobrīd šī imigrācijas situācija e, ir pavērsusies pavisam citādi. Tā tiek ļoti slimīgi izdzīvot valstī, ir valda korupcija. Šie cilvēki, e, vai viņi ir tikuši izmantoti, tik tiešām tā varētu būt. Es nevaru teikt, ka es dzīvoju valstī, e, kurā ir tikai problēmas, taču mēs nesaņemam atbalstu no eiropiešiem. E, Francijā, Vācijā ir robežas. Jūs varat ielaist tik, cik vēlaties. Pie mums iebrauc ik viens. Es. Um, uh, piemēram, redzēju, ka Atēnu universitāti bija okupējuši imigranti. Es nesaprotu, kur es dzīvoju, un es vēlos runāt skaidru valodu, mēs esam izmisuši. Es dzīvoju priekšpilsētā 15 minūšu attālumā 150 tūkstoši iedzīvotājiem, pēc astoņiem vakarā uz ielas ir bail iziet. Savukārt šī pati jaunieta, par kur es runāju, viņa nosodīja robežas, kuras mēs būvējam, taču es mēģinu pateikt to, ka mēs vienkārši mēģinam tikt galā ar šo ārzemnieku pieplūdumu. Es saprotu, ka ir grūti, bet šo pro, valstu problēmas ir ne tikai e ekonomikas problēmas. Lielā problēma, ar kur saskaramies mēs visi, ir sociālās problēma. Ir valstis E, kurās e, bērni dzīvo neapzinoties, kas notiek bez cilvēcīgu. Mums ir nepieciešams atbalsts un mēs vēlētos, lai jūs palīdzētu mums šo e, palīdzību saņemt, šo atbalstu saņemt. Un tagad Vignors kungam vai kundzei, kas ir uh, konsensa grupas priekšsēdētājs. Tā tad Vignorkungs. Jā, es vēlos izteikties, tāpēc, ka tie, kuri piedalījās konsensus konferencē šajā agorā, eh, varētu justies eh, aizskārti, eh, dzirdot vārdus viņu veiktā darba sakarā. Neviens nav īpašnieks marķējumam, uh, Eh, konsensus konference. Es vienkārši vēlos sacīt to, kā sagatavošanā izmantotā metodoloģija atbilst konsensus konferences iedzienam. Ir iespējams, ka tas vai cits priekšlikums nu, nav pareizi formulēts vai nav pareizi. Bet rezultāts uh, ir ne ekspertu konsensusa uh, da darbam. Tas nozīmē, ka šīs personas nav eksperti, bet tomēr ir pauduši savu viedokli. Es gribētu, lai šie uh, priekšlikumi tiek uztverti kā tādu cilvēku, uh, kas ir, ir to piedzīvojuši un uh, kas ir pelnījuši savu Uh, savu respektu. Hilary Blum. Hilary Blūma, lūdzu. Take the micro. Um, microphone. One or two burtiski pāris punkti, kurus vēlētos izteikt, un es atvainojos, ka es šādi, iz, ka es eh, šādi izturos, bet tomēr man ir bijusi nepieciešama pietiekama drosme. Es eh, vēlētos runāt par pirmās darba grupas secinājumu, manuprāt, kļūdu. Tajā runa iet par banku darbības regulāciju. Runa iet par naudas aizņēmējiem. Es pieprasītu visa Eiropas regulāciju, kas ir visa Eiropas noteikums, kas attiektos uz naudas aizņēmējiem. Patiesībā es nebieži dodos uz šāda veida konferencēm. Tā tad mēs jau zinām, no kā rodas nabadzība, un, eh, protams, ka mēs saprotam, kā dzīvo īpaši nabadzīgi cilvēki. Taču tas, ko mēs neesam ņēmuši vērā, un viena no tām pilnīgi noteikti ir tā, ka gandrīz ik viens no mums dzīvo zem labējām valdībām, uh, kuras neņem vērā nabadzīgo iedzīvotāju tiesības. Un eh, mēs, protams, ierodamies šeit ar pareizu attieksmi pret nabadzību, bet reālajā dzīvē. Tomēr atcerēsimies, ka demokrātiski ievēlētas valdības eh, dalību valstīs un lielākā daļa iedzīvotāji mums nepie, nepiekrīt. Un lielai daļai iedzīvotāji ir ļoti negatīva un arī strikta attieksme pret nabadzīgajiem. Piemēram, runājot par daudz bērnu ģimeņu problēmām, daudz teiks, nevajag dzemdēt tik daudz, nevajag dzemdēt tādus, kurus jūs nevarat izaudzināt. Tāpēc es vienkārši vēlējos pateikt, ir daudz, kas tā domā un ne tikai domā arī saka. Lieta, kas šeit nepacēlās un kas mani pārsteidz, neviens nav pieminējis to, ka nabadzīga, nab, par nabadzīgu cilvēku ir paši e, pa, vainīgi. Tātad mēs nevaram runāt par tām problēmām, ko cilvēku dzīvēs izraisa narkotikas un alkohols. Ir ārkārtīgi daudz ģimeņu, kuros, kurās bērni vecākiem, kuri lieto atkarības vielas, ir lielā mērā uh, vecvecāku aprūpē, un vecāki par viņiem nelieks nezinis. Es nezinu, vai tā ir jauna veida nabadzība, jo alkohols vienmēr ir vairāk vai mazāk novedis pie nabadzības, bet neviens nepieminēja atkarības vielas, kas noved pie nabadzības. Daudz šeit runā par sieviešu problēmām, par sieviešu nabadzību. Jā, mēs par tām zinām. Uh, Daudz ir pieprasījuši vairāk pētījumu un izpētes. Mums nav tas nepieciešams. Varbūt, ka tas varētu kaut kādā um, niansētā veidā palīdzēt mūsu saprašanai, bet kā palīdzēt nabadzīgiem cilvēkiem, mēs zinām, kā to darīt, un mums vajadzētu koncentrēties tieši uz palīdzības sniegšanu un nevis uz analīzēm. Uh, Tas, kas man nepatīk un liekas nožēlojams šajā konferencē, jā, tā tad mēs šeit, šeit runājām par to, ka griezties pie cilvēkiem pēc viņu numura, varbūt, ka mums vajadzētu sagatavot dalībnieku sarakstu. Ja mēs izveidot šādu sadarbības tīklu, tas daudziem no mums palīdzētu. Es gribētu jums paraud, pajautāt, kāpēc šeit ir tik ārkārtīgi daudz balto cilvēku? Visās sēdēs un konferencēs sēž baltie kur ir tie cilvēki, kuri nāk no etniskajām minoritātēm? Ir ārkārtīgi maz šādu cilvēku šeit, bet tieši viņi ir mūsu darbības eh, vektora galapunktā. Kur ir tie cilvēki, kur strādā ielas organizācijās, ja tā varētu teikt? Kur ir tie? Mēs sēžam augšpusē un skatāmies uz visiem no augšas. Bet tagad es kļūšu neciešama. Cik šī konference maksā? Kāds man teica, apmēram 300 tūkstoši eiro. Vai nabadzīgais cilvēks no tā kaut ko ir ieguvis, tas, ka mēs šeit sēžam un runājam. Jums varbūt tā liekas, es tā neuzskatu. Mēs, vai jums nav kauna piedāvāt šampānieti konferencē pret nabadzību? Cilvēki, kuri šeit eh, strādā, es tiešām uzskatu, ka mēs tiešām esam. Ehm, man nav nepieciešama tik smalka pārtika. Es uzskatu, ka tas bija neadekvāti. Mums vajadzēja piedāvāt eh, vienkāršu sandviču, maize, siers un tomāts sviestmaize un pusdienās rīsus ar kaut ko. Vai šeit sēž nabadzīgie, kuriem ir nepieciešams saņemt apmaksāt ēdienu? Kāds šeit piecēlās un teica, kāds man teica, jā, tā vienmēr ir Eiropas parlamentā, nu tad varbūt izveidosim labākus standārtus. Es nevēlos dzīvot tā, kā Eiropas parlaments dzīvo, un tie, nabadzīgie, kuri vēl maksā nodokļus par šāda veida pasākumiem, kādā mēs šobrīd pierodamies. Tas ir, piedalāmies, tas ir pretīgi. Tas, ko mums vajadzētu šeit darīt, nevis sēdēt un runāt. Es e, iztukšoju šo nevajadzīgo somiņu, es to pielikšu pie durvīm, un cilvēki, kur vēlas, var tur ielikt naudu, kur es pēc tam atdošu nabadzīgajiem. Un es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka mums ir nepieciešami mums ir nepieciešams palīdzēt nabadzīgajiem, bet es ne, netaisos iegūt finansiāli no šādas konferences. Tie, kuri vēlas šajā maisiņā ielikt naudu, var to darīt. Nākamās šādas lietas organizētāji, lūdzu organizējiet to cilvēcīgāk un jēdzīgāk. Much, Hillary, can... Paldies Hilarijai, un es esmu pilnīgi pārliecināta. Es vēlētos pateikt, ka šādām konferencēm tomēr ir, šādās konferencēs cilvēki tiešām izsaka savu viedokli. Un tagad Frans Voltsmājers lūdzu. Jā, nach diesem. Nu jā, pēc Hilarijas teiktā, esmu šeit. Nav jau viegli runāt par jautājumu, kas, manuprāt, pirmajā darba grupā vairāk kārt ir izskanējis, bet uh, ziņojumā neparādās. Jautājums ir par sociālajiem un veselības pakalpojumiem. Šie pakalpojumi ir ārkārtīgi svarīgi, neskaidri saprotam, ka cilvēkiem ir grūta situācija, cilvēkiem ir vajadzīgs atbalsts. Daudzos gadījumos viņi ir atkarīgi no sociālajiem un veselības pakalpojumiem, un pēdējos gados varējām redzēt, ka ir tā saucamais tāds darba vietu motors, jo lielākoties ir tā, ka visi pakalpojumi tiek vērsti uz peļņas gūšanu, bet šeit savukārt ir um, jārunā par, par sociālajām problēmām. Daudzos gadījumos tiek piesaistīti arī brīvprātīgi, lai rīkotos tieši uh, sociālajā jomā. Es varu teikt, ka sociālajie pakalpojumi ir pamatiesība izpausme ikdienās. Šeit es runāju par cilvēkiem ar invaliditāti, par padzīvojušiem iedzīvotājiem, un jāatcerās arī par to, ka šeit lielākoties ir nodarbinātas sievietes, Atceramies arī par to, ka sievietes daudzos gadījumos ir tās, kas kopj ģimenē vecus un slimniekus, un šeit sievietēm ir iespēja um, nestrādā ģimetnē papildus lodze. Taču šajā jomā ir daudzas problēmas. Ir tas, ka ir milzīgs spiediens, kas tiek izdarīts uz sociālās jomas darbiniekiem, ir ļoti zemas algas un ir ļoti ierobežots iespējas virzīties pa karjeras kāpnēm. Sociālie budžeti bieži vien tiek ierobežoti. Un tad sanāk tā, ka mums no vienas puses ir ar vien pieaugošu pieprasījums, no otras puses mums ir samazināts finansējums tā, tas atkal nozīmē to, ka ģimenēm ir pašām jānodrošina šāda aprūpe, sievietēm ir jānodrošina šāda aprūpe, un, protams, tā ir smaga nasta. Jā, bija vairāki priekšlikumi, šie priekšlikumi ir iekļauti, un es ļoti ceru, ka gala ziņojumā tiks iekļauti arī mūsu priekšlikumi par sociālās jomas pakāpojumiem. Ir Atsevišķi jārunā par sociālajiem un izglītības pakāpojumiem, kas ir iedzīvotāji interesēs. Un ir jārunā par to, ka šie pakāpojumi ir jāsniedz attiecīgais drošos apstākļos. Vēl viena lieta. Esmu pārliecināts, ka šāda veida pakāpojumi ir ļoti svarīgi nākotnes uh, ekonomikas modelim. Nu, es jau pieminēju to, ka tas ir darba vietu motors, bet ir jāatcerās, ka šie pakalpojumi iet tādā virzienā, kas ļauj mums diskutēt par to, kādā pasaulē mēs nākotnē dzīvosim. Un tieši tādēļ sociālās jums pakalpojumi palīdzēs veidot tieši tādu pasauli, kāda mums ir vajadzīga. Šeit ir ļoti svarīgi izanalizēt situāciju, Un šeit Eiropas parlaments, runājot ar Eiropas komisiju, var izdarīt spiedienu, lai tiktu, pieejami, tiktu padarīti pieejami arī struktūra līdzekļi sociālajā jomā, tā lai sociālajie pakalpojumi tiktu sniegti pienācīgos apstākļos. Paldies! Frans, Dimitrus Stamulis. Han har avvikit för tillfället i alla fall. Izskatās, ka šobrīd viņa nav, un tagad Kingai Bielekai vārds lūdzu. Paldies, esmu šeit. Šeit, šeit, šeit, šeit, šeit. Pakreis, pakreisu. Paldies, priekšsēdētāji. Nāk no Polijas. Izmantošu izdevību runāt poļu valodā. Labdien! Nāku no dzīvības SOS fonda un Mūsu mērķis ir nodrošināt solidaritāti cilvēktiesību labā. Man ir divi komentāri. Pirmkārt, runājot par šo konferenci kopumā, it īpaši par vienošanās konferenci, konsesa konferenci. Es saprotu, ka nu ne visi ir speciālisti šajā jomā, tāpēc vēlos jūs, jums teikt, ka vēlos papildināt tos punktus, kas ir saistīti ar jaunajām tehnoloģijām, ja vien tas ir iespējams. Varbūt jūs varētu ierakstīt dokumentā un ņemt vērā to, ka jaunās tehnoloģijas un veidi, kā šīs tehnoloģijas tiek izmantotas, respektīvi visa aparatūra, instrumenti, bieži vien tieši padzīvojušām personām visgrūtāk izmantot šīs jaunās tehnoloģijas. Tāpēc ir jāpielāgo. Nu, ir taču skaidrs, ka neviens nelasa lietošanas instrukciju. Nu, padomājiet paši, cik bieži jūs lasat lietošanas instrukciju. Un eh, tad eh, palasiet kādu instrukciju, un jūs redzēsiet, ka šī instrukcija ir uzrakstīta nevis cilvēkiem, bet gan inženieriem vai uh, informācijas tehnoloģiju speciālistiem. Līdz ar to varbūt šeit varētu salikt kopā zināšanas, kas nāks no psiholoģijas jomas, un kādā veidā var salikt kopā zināšanas no informācijas tehnoloģiju jomas, tā lai būtu saprotama rokas grāmata, nevis vienkārši, lai cilvēkus pamācītu informācijas tehnoloģiju uh, Uh, terminoloģijā. Vēl viena lieta, runājot par to, kādā veidā tiek projektēti, uh, projektētas ierīces, jauno tehnoloģiju jomā, tā lai šīs ierīces būtu vērstas uz lietotāju, vērstas uz normālu cilvēku. Jo daudzos gadījumos mēs ļoti intuitīvi, intuitīvi lietojam mobilos telefonus vai kaut ko citu. Varbūt 20. gadsimtā cilvēki vēl lasa instrukcijas, bet 21. gadsimtā diez vai. Šis bija pirmais jautājums. Un otrais aspekts. Varu teikt, ka es neesmu piedalījies iepriekšējās konferencēs, tāpēc man būtu lūgums uz nākamo reizi, vai mēs lūdzu varētu iegūt tādu kopsavilkumu par to, kuri no ierosinājumiem tika atbalstīti, kas tika realizēts, kas šobrīd ir aktuāls un ko jūs plānojat darīt, jo pagaidām neesmu šeit dzirdējusi par tādu atskaiti, kas notika no iep ar iepriekšējo konferenču secinājumiem un priekšlikumiem. Savādāk sanāk tā, ka vienkārši nu, ir tāds priekšstats, ka notiek sociālās konsultācijas, konsultācijas ar pilsoņiem, un šīs konsultācijas notiek vienkārši tādēļ, ka tā ir jābūt, nevis tādēļ, ka jūs reāli gribētu dzirdēt mūsu balsis. Paldies! E, eh, Lielas paldies! Domāju, ka nobeigumā Es varētu piedāvāt iespēju izteikties arī tiem, kas sēž šeit prezidijā. Viņi varētu varbūt atbildēt uz jūsu jautājumiem, vai arī atbildēt, vai arī uh, izdarīt kopsavilkumu un līdz ar to lūdzu. Runājiet īsi, mums mūsu rīcībā ir tikai 5 minūtes. Ieva Rusenderi, lūdzu. Rusenderi, jā, please. Lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir komentārs par trešo semināru gribētu, lai jūs eh, skaidri norādītu saikni starp nabadzību un pārmērīgo patēriņu, patēriņu kā arī alkatību. Manuprāt, tas ir struktūrāls jautājums. Un tas ir viens no veidiem, kā var, kā var reāli izrādīt solidaritāti, jo, ja skaidrs, ka ja mēs šeit nerunājam par pārmērīgo patēriņu un aukatību, tad solidaritāte paliks tikai uz papīra. Manuprāt, tas ir viens no veidiem, kā mēs varam um, nodrošināt to, lai tādas vērtības kā savstarpējā palīdzība un uh, rūpes tiktu tik tiešām īstenotas. Un tagad es dodu vārdu tur sēdošajam, man ir grūti zināt jūsu vārdu, bet uh, Lūdzu, vārds jums. Moses kungs. Okay. Was... Runājot par indikatoriem, tikta teikts, par to tika runāts trešajā darba grupā, diemžēl es biju citā un to nedzirdēju, bet bija runa par to, ka, lai mēs varētu cīnīties pret nabadzību, būtu jāveic arī tāds ikgadējs pārskats, un līdz ar to ir jābalstās kaut kādiem indikatoriem. Es, protams, saprotu, ka vajadzētu turpināt šo darbu, nevajadzētu kāpties atpakaļ, uh, bet daudz runāja par uh, nabadzību, locīju šo vārdu visādos veidos ar visdažādākiem īpašības vārdiem, bet kā tad izmērīt, kas ir ekstrēma nabadzība, kas ir īpaša nabadzība, kas ir liela nabadzība, nu varbūt absolūta nabadzība? Nu, protams, ka nabagiem pašiem ir eh, nospļauties uz šīm definīcijām. Taču mums ir jāizveido tādas politikas, kas mums ļautu e, tiešām pret šādu nabadzību cīnīties. Un es šeit gribētu atbalstīt apvienoto nāciju definīciju. Eh, divi dolāri dienā skaitās absolūtā nabadzība, bet Eiropas Savienībā e, šī teorija ir pavisam savādāk. Nu, kur tad mēs norobežosim e, un noteiksim šo absolūto nabadzību? Mums ir šis 40% liekas, un tad ir 50%. Es reizēm rodu dažādas akadēmiskas grāmatas kurās atkal ir paredzēti dažādi cipari, bet beig beigās mums ir jābūt galu galā uh, uh, precīziem par to, ko mēs runājam. Mūsu valdība, tad, kad mēs runājam par nabadzību, saka, ka jūs nerunājat par īstu nabadzību. Jūs runājat par nabadzības risku, nevis īstu nabadzību. Kāpēc uh, nabadzības risks? Mums šo vārdu nabadzību vajadzētu vispār svītrot. Mēs, jūs runājat par vienu indikātoru. Mēs nevaram patiešām aptvert reālo situāciju, ja mēs nevaram ņemt vērā vismaz divus pasākumus. Un e, tad tā ir šī te atbild, šis te atbildības pasākums, kas tad cilvēkiem trūkst. Ja jums ir četri e, no desmit vajadzīgiem priekšmetiem, jūs esat absolūts nabaks, un ja jums ir vismaz trīs, tad jūs esat tikai nabaks un tā tālāk. Eiropas komisija veic pētījumus par standarta uh, budžeta veidošanu, kas būtībā nozīmē to, ka tiek noteikts, kas vidēji ģimenē nepieciešams. Un mums vajadzētu šo pasākumu, tā teikt, izpētīt tālāk. Un vēl kāds novērojums. Eh, konsensus konferences secinājumi. Dzīves dārdzība var palielināties Eiropā, kurā iedzīvotāji kļūst vecāki. Un mums šķiet, ka veciem cilvēkiem būtu jānosaka eh, īpaši patēriņa gros, kas ir piesaistīts viņu reālajām vajadzībām. Liels paldies! Un mums ir palikušas tikai 30 minūtes, ne minūtes vairāk. Mums ir jābeidz tieši vienos, tāpēc došu vārdu komentāriem no mūsu panelistiem un aicinātiem viesiem un arī parlamenta deputātiem. Tāpēc sākšu nedaudz citā virzienā, eh, Leela Kurki, Connie Reuter un vēl pārējie runājuši, runātāji. Es nevaru, diemžēl, dot vārdu visiem, kas pieteicās runāt uh, man, mums diemžēl tam nav laika, bet tādēļ tagad došu vārdu Lēlē Kurkie kundzei, kas ir nodarbinātības sociālo lietu un pilsonības sekcijas vadītāja. Liels paldies, dāmas un kungi! Paldies, ka uzaicinājāt mani uzstāsiet šajā Agoras sanāksmē. Eh, mūsu komitejas vārdā, pateicos arī Ročakungam, Durantas kundzei, un es sākšu ar to, kā apsveik, vēlos apsveikt viņus personīgi šajā agorā. Es domāju, ka galvenā veiksme ir skaidrā visu dalībnieku apņēmība meklēt risinājums nabadzības problēmām, kas joprojām ietekmē vairāk par 100 miljoniem cilvēku Eiropā. Lai gan cīņa pret nabadzību ir galvenokārt dalībvalstu atbildība, Eiropas Savienības dimensija arī ir ļoti svarīga. E, jaunie Eiropas Savienības mēroga mērķi un attieksmes ir uh, palīdzējuši padarīt nacionālās politikas efektīvākas, un tas tā arī turpināsies. Ilgtermiņa uh, svarīgums šiem sociālajiem izaicinājumiem ir jāatzīst, uh, Un, piemēram, sociālās iekļaušanas politika, efektīva rīcība Eiropas Savienības līmenī nav iespējama, ja, ir, ja nav politiskās apņēmības un līdera vadības un vienošanās starp dalību valstīm par to, kā virzīties uz priekšu. Es domāju, ka šis uh, pasākums ne tikai palīdz paplašināt debates par problēmām, eh, un sociālo atstumtību, bet arī izgaismo faktus, ka šie jautājumi ne tikai uh, ir katras valdības, bet arī katra pilsoņa rūpilokā. Vairums valdību šobrīd apgriež līdzekļus sociālajām politikām un šķiet, ka sociālā krīze turpināsies pēc tam, kad ekonomika jau būs sākusi atkal atvesaļoties. Tas varētu būt tiešām liels apdraudējums sociālajiem modelim Eiropā un arī e, sociālā tirgus modeļa izveidošanai, kāda paredzēta 2020. gada stratēģijā. Tādēļ ir vajadzīga rīcība. Mums ir jāveido aktīva iesaistīšanas stratēģija, kas ir apvienota ar noteiktam garantētā minimālā ienākumu schēmām un pieejas nodrošināšana darba tirgiem un sociālo pakalpojumu atbilstošas kvalitātes nodrošināšana. Man ir jāuzsver, ka politikas prioritāte tēm ir jābūt arī atbilstošam finansiālajam atbalstam. Sociālo pakalpojumu budžeta apgriešanas laikā mums ir tomēr Eiropā jākoncentrējas uz sociālām prioritātēm, un uh, cīņai pret nabadzību ir jābūt vienai no tādām. Mēs esam eh, pēdējā gada laikā ļoti daudz strādājuši mm, ar nabadzības jautājumiem. Mēs esam veidojuši tīklošanos ar eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Un galvenais secinājums ir tāds, ka dialogs un sadarbība, eh, kas ir aizsākta Eiropas gada laikā, ir jāturpina ar regulāru pieredzes apmaiņu īpaši par to, kā mums veicas ar nabadzības samazināšanas mērķu sasniegšanu. Rīcība eh, ir parādījusi vai paplašinājusi mūsu izpratni par to, cik sarežģīts ir, eh, sarežģīts ir nabadzības jautājums. Un šķiet, ka mums vismaz ir politiskā apņēmība rīkoties. Ir ļoti daudz tēmas, kas ir saistītas ar eh, nabadzību mūsu sarakstā, un mēs atbalstīsim virkni galveno iniciatīvu Ungārijas prezidentūra ir piedāvājusi vairākas interesantas tēmas, piedāvājusi piemēram par čigānu integrāciju un eh, par ģimeņu politiku. Eh, tālāk krīze izglītībā, mājokļu trūkums un citi jautājumi, kurus mēs gatavamies izskatīt. Un visbeidzot, es vēlos norādīt, ka uh, Mēs, mūsu sekcija pārstāv iekļaušanas un pārstāvniecības demokrātiju, kuru realizē paši pilsoņi. Un šādā lomā mm, mēs cenšamies samazināt plaisu starp institūcijām un uh, sabiedrību. Vēlētos pateikties parlamentam par to, ka mums ir izdevies dot savu ieguldījumu Agoras darbā Un paldies par uzmanību. Un es visnotaļ apsveicu mūsu ļoti efektīvo sadarbību. Paldies, Lēla, par lielisku uzstāšanos un galvenais, ka jūs iekļāvāties laikā. Es zinu, ka jums ir ļoti liela pieredze sociālajā jomā, plašākā definējumā. Līdz ar to es eh, vēlētos dot vārdu nākamajam runātājam, working? Yes. Well, Stefan, you put a lot of pressure on me and saying I wait for your contributions. <laughs> Stefan, jūs teicāt, ka man ir ļoti liela pieredze, saka Raučak kungs. Jā, bet es runāšu par sociālo platformu. Sociālā platforma tiem, kas nezin, kas tas ir, tātad sociālā platforma mēs esam institūcija, taču ne Eiropas institūcija daļa. Kāpēc mēs esam institūcija? Tāpēc, ka mēs esam sociālo nevalstisko organizāciju fórums tīkls. Mums ir 30 dalībnieki, un age qualitas Hofesel. Adeteca Mond, Solida, my organization, INA, uh, European Women's Lobby and others, and if I forgot un arī citas organizācijas, kuras nosauc runātājs, un, ja es kādas aizmirstu, tad jūs varat griezties pie sociālās platformas sekretariāta un iegūt informāciju. Lieliski iespēja mums uzstāties šeit! Šeit jau izskanēja ļoti daudz teiktā, un varbūt, ka daudz kas ir arī populistisks, bet kur mēs esam? Mēs esam Eiropas parlamentā, un tas ir būtisks sasniegums garai cīņai. Es piedalījos gan pirmajā, gan otrajā agorā, un tagad trešajā, un es atceros, ka jaunais likums, tātad pēc tam, kad Izabellai bija iespēja runāt Briseles um, rādio, tad eh, viņa teica, ka viņa runā Sagors vārdā, es neesmu klausījies Čehu rādio. Tātad mēs kā civila organizācija, kā pilsoniskā organizācija esam priecīgi, ka šis, kā Agora turpinās. Mēs, protams, nevaram apšaubīt Eiropas parlamenta deputātu mandātu. Varbūt, ka viņiem vajadzētu vairāk ieklausīties mūsu teiktajā pie tam. Uh, mēs nedrīkstam zaudēt iespēju un zaudēt iespēju tātad Eiropas deputātiem. Viņi ir zaudē, varbūt riskē zaudēt iespēju runāt ar iedzīvotājiem, kāpēc ir jābalso Eiro vēlēšanās. Uh, Vidējais vēlēšana aktivitāte apmēram 40%, bet, piemēram, Beļģijā, kur tas ir obligāti, ir 25%. Un, piemēram, cita statistika rāda, ka cilvēki, kur dzīvo milzīgā nabadzībā, šie cilvēki nepiedalās vēlēšanās, jo viņi neredz tam nekādu jēgu. Viņi redz, ka nekas viņu dzīvēm nemainās, un es uzskatu, ka tie Eiropas parlamenta deputāti, kuri nepiedalās šajā sēdē, uh, ir tādi, kuri piedalās šeit, bet varbūt kā jūs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, kur esat šeit, varētu pateikt jūsu kolēģiem Eiropas parlamentā, ka pilsoniskais dialogs ir būtisks gan jums, gan mums. Yesterday and today. Vakar un šodien debatēs parādījās arī tas, kāds tad ir Eiropas parlamenta politiskais nolūks. Un vienmēr runiet par to, ka sociālā politika ir dalība valsts kompetencē. Jā, taisnība, taču vienlaicīgi darāmā saraksts ir ārkārtīgi garš. Pie tam ne tikai Eiropas nabadzības gada ietvaros, bet arī citā aspektā piemērs. Man viens kolēģis teica, ka vispārēju interešu sociālajie paka pakalpojumi, jā, parlaments, Eiropas parlaments nobalsoja par to. Un eh, es uzskatu, ka arī vienotā tirgus aktā, par ko Eiropas parlaments balsos, tātad ir jārunā par vispārējo pakalpojumu būtību. Parlaments šobrīd runā arī par sezonās strādājošajiem no trešajām valstīm. Ir arī Podimatī kundzes ziņojums un kāda tad ir šā ziņojuma saistība ar nabadzību. E, mēs runājam par krīzes seku izanalizēšanu un atcerēsimies, ka krīzes, nol, ka krīzes iemesls bija e, nesakārtots finanšu tirgus un neregulēts tirgus. Katrā ziņā Eiropas institūcijas par nabadzību iestājas. Runājot par mums, tā tad, jā, šeit jau izskanēja solidaritāte. Mēs runājam par solidaritāti un nevis labdarību. Tā tad solidaritāte, nevis labdarība. Jo tā ir tāda vispārēja pieeja, ka vajadzētu samazināt atbildību un ir ārkārtīgi daudz eh, ta, dalību valstīs eh, solidaritāti, solidaritāti sludinoju, sludinojoši politiķi, bet kā tas darbojas Eiropas līmenī. Nākamais eh, šobrīd ir skaidrs, ka atšķirības starp ienākumiem tikai pieaug. Tie, kuri ir bijuši nabadzīgi, nabadzībā arī paliek, un bagātie kļūst arvien bagātāk, un tie, kuri ir bijuši kā vidusšķirti, arvien vairāk tuvojās nabadzībai. Uh, Ir pilnīgi skaidrs, ka tiem, kuriem ir nepieciešams eh, strādāt, tiem būtu jāpalīdz. Un tomēr tā ir problēma visā Eiropā, ka cilvēki saņem par strābu pastrādātu darbu arvien mazāk. Un eh, šobrīd eh, arī arī um, arotbiedrība loma ir ārkārtīgi vāja, tās pat nevar griezties pie darba devējiem. Nākamais, kā mēs reāli varētu šos mērķus sas sasniegt. Devītais Lisabonas lieguma punkts par to runā. Mums ir sociāls apņemšanās, mums ir nabadzības apkarošanas platforma, ir sociālās NVO, bet kaut kas notiek, varbūt tas nav perfekti un tomēr. Runājot par nabadzības apkarošanas institucionalizēto dabu, vēl ir daudz kas darāms ir lobētāju organizācijas, bet ir arī sociālo pakalpojumu sniedzēji. Šeit runa gāja par eh, to, ka ir tā saucamās sociālās NVO, bet ne tikai. Mums ir nepieciešama iespēja palīdzēt iedzīvotājiem nevis labdarības līmenī, bet palīdzēt iedzīvotājiem saskatīt pies iespējas. Paraugieties uz Brazīliju, piemēram. Brazīlijā nabadzības apkarošanas plāns palīdzēja no nabadzības izlausties, izrauties apmēram 30 miljoniem cilvēku, un Eiropā mēs grimstam ar vien dziļākā nabadzībā. Un tagad priekšlikumi, ko mēs varētu darīt. Pirmais. Mums ir jāturpina Eiropa 2020 stratēģijā stiprināt sociālo dimensiju. Uh, Tas, protams, vienmēr būs saistīts ar līdzsvaru dažādās institūcijās starp tiem, kuri velk tirgus virzienā un tiem, kuri velk sociālā virzienā. Nākamais mums ir nepieciešami konkrēti pasākumi konkrēti aptrunāti, programmēti pasākumi, un šeit eh, piedalīsies arī nevalstiskās organizācijas un to pārstāvju, jo viņiem ir pieredze darbā ar nabadzīgajiem. Trešais ir nepieciešams finansējums. Mēs uzskatām, ka Eiropas sociālais fonds nav izveidots, lai palīdzētu dalību valstīm, un eh, dalību valsts parasti nenodrošina pietiekamu eh, profesionālo apmācību sociālās palīdzības sniedzējiem. Tātad es uzskatu, ka struktūrālai palīdzībai konkrētiem nabadzības apkarošanas pasākumiem ir jābūt. Mums ir jārunā par dažādām nabadzības fāzēm. Uh, Vakar jau izskanēja par to, ka nabadzība, nabadzībā bieži vien dzīvo daudzbērnu ģimenes vai ģimenes un cilvēki, kuri dzīvo gan lauka teritorijās, gan arī e, pilsētās. Ko vēlējos pateikt, ka nabadzība ir daudzas sejas Pilnīgi noteikti daudz uzsver to, cik ārkārtīgi svarīgi ir uzklausīt cilvēkus, kur dzīvo nabadzībā, tātad, un pateikt arī šiem cilvēkiem, ka mēs strādājam jums, mēs vēlamies jums palīdzēt, bet mums šie cilvēki ir arī jāredz un jāsadzird. Nākamais, jā, šeit izskanēja tas, ka visi daudz pieder Baltijai rasē. Jā, bet, nu, tā tas ir, mums par to būtu jārunā. Un visbeidzot par dalību valstu izstrādātajām nabadzības apkarošanas politikām. Jau daudzus gadus mēs sociālajā platformā esam runājuši par to, vai sociālās platformas apakš organizācijas būtu jāveido visās dalību valstīs. Un ja dalību valsts izprastu, ka ir nepieciešams sociālais dialogs, jāsaka, daudz dalību valsts nevienmēr to saprot, tā tad ir nepieciešams pilsoniskais dialogs, un tas tiešām uzlabotu zemeslodes, kuras mēs dzīvojam un Stefans Esels, tas ir 93 gadus vecs puisis, kurš Francijā pavisam nesen nopublicēja grāmatu, kura runā par nabadzību. Un eh, mums ir jābūt vienotiem cīņai pret nabadzību. Stūt, tā, Ļoti liels paldies, Konī! Es eh, vēlētos pateikt, ka mēs sēžam ļoti lielā telpā, un eh, es jau eh, teicu, ka mēs nesēžam viens aiz otra vai viens augstāk par otru, mēs sēžam vienā līmenī. Un jāsaka, ka šeit nekas cits nenotiek, kā tikai parlamenta plenārsēdes, un tas ir bijis mums ārkārtīgi augsts, augsta goda izrādīšanas žests, ka šis fórums Agoras fórums ir tikpat svarīgs kā parlamenta plenārsēde, un manuprāt, to mums ir jānovērtē pozitīvi. Mēs esam izmantojuši vislabāko un lielāko parlamenta zāli, kur parlaments patiesībā nedod visiem. Un tagad, tagad, tagad es dodu vārdu Izabellai. Lūdzu, sadaliet 15 minūtes, kas vēl ir palikušas. Tā tad. Uh, eh, Elizabetes kundze, pirmai vārds jums. Attendez que j'ai parlé. <laughs> Tā, bet vispirms es tomēr gribu izteikties. Lūk, mēs nonākam pie divu ar pus darba dienu ciklu noslēguma. Esmu ļoti daudz ko varējis uzklausīt, un es domāju, mēs esam varējuši skatīt dažādas jomas. Un mēs vēlējamies, lai Eiropas parlaments organizētu šogor trīs uh, ciklos. Pirmkārt, parlamenta devums atsevišķi no mums ir šeit ceļu zālēs, tāpat arī daži bija E, darbnīcās klāt vakar. Es domāju, ka mums parlamentāriešiem ir daudz, kas no tā jādara no šeit minētā. Tātad šī agora bija plānota kopā ar parlamentāriešiem, ar NVO tādi. Tādi jūs esat daudz sēžu zālē, ar ECOSOC, kas organizē, kas ir ļoti svarīgs kontaktpunkts visā šajās jomās. Un pēc tam arī mēs gribējām pilsoņu, dalību pilsoņu, kur, kur divu dienu garumā ir strādājuši pie konkrētiem tematiem. Es domāju, ka šī sasaista parlamentāriešiem jāpārliec pilsoniskā sabiedrība, ekonomisko sociālo lietu komiteja un pilsoņi ir vislabākā iespējamā saskaņa, ko mēs varētu iedomāties, lai varētu uzklausīt maksimāli ik viena balsi. Jautājumu loks ir ļoti plašs. Atsevišķi priekšlikumi ir ļoti konkrēti. Es domāju šeit par mobilo telefonu tarifiem, par citām konkrētām lietām. Citi jautājumi ir plašāki un attiecās uz ļoti būtisko pamat jautājumu, kas ir ekonomikas, eh, jautā, eh, ekonomikas lietu svarīgums sociālajā nozare, un tāpat arī jautājums, jautājumu par parlamentāriešiem, eh, par stratēģiju 2020, par ziņojumiem, kurus mēs apspriežam šeit parlamentā. Tāpat arī citi ieteikumi mums uh, uh, rekomendēja E, darīt vairāk, pārskatīt balsojumos ziņojumus un apzināties, kāds tad ir tas spēks, ko mēs piešķiram šiem ziņojumiem un kādā veidā mēs e, seko, veicam pēcdarbu un sekojam jau savam izdarītājam. Mūsu atbildība e, Raučeka kungam un man šajā agorā ir šo materiālu nosūtīt gan parlamentā, priekšsēdētāju konferenci, parlamenta birojam, deputātiem komitejās un katrā ziņā es nezinu, uh, E, kā tas izdosies, bet apņemties regulāri mums, agoras atbildīgajiem, nodrošināt atgriezenisko saikni par to, kas ir izdarīts, kas ir panākts, kas nav panākts, jo ir ļoti daudz, ko mēs esam šeit nosaukuši, kas nebūtu nav nemaz tik viegli izdarīt ne parlamentā, ne padomā, ne varbūt arī iespējams dalībvalstīs, bet katrā ziņā nodrošināt pēcdarbu, uzraudzību, tā ir apņemšanās no mūsu puses. Un noslēgumā Tā bija polijas pārstāve, kas jautāja, kāda kāda ir iepriekšējās Agoras rezultāti, lai apzinātos, kā varētu beigties šī. Iepriekšējā Agora strādāja pie klimata pārmaiņu jautājumiem, un jūs tāpat kā es konstatēsiet, klimata pārmaiņu jautājumi pirms trim gadiem bija mazliet eh, tīri teorētiski, šodien tie ir kļuvuši par politiskiem, kas skatīt parlamentā, komisijā, starptautiskos formos, un tas ir ļoti, eh, ļoti noderīgi. Es šobrīd nevaru lemt par darba rezultātiem, bet katrā ziņā tas ir kļuvis par politisku jautājumu. Es tik tiešām vēlētos, lai nabadzības, galējās nabadzības jautājumi kļūtu pār politiski risināmiem jautājumiem tieši tāpat, kā ir kļuvis jautājums par klimatu pārmaiņām. Tas pats ir, tam pašam ir jānotiek ar jautājumu par nabadzību, un es e, ceru, ka mūsu agora būs tam savu devumu sniegus. Paldies! Can... Es uzskatu, ka neviens eh, pat neapšauba jūsu lielo vērmi. Libor? Thank you. Let me... Paldies! Es arī vēlos pieteikties katram no jums. Neatkarībā no tā, vai jūs nākat no kādas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, vai arī no konsensa kon konferences, vai arī tiešām jūs esat mūsu pilsoņu pārstāvi. Patiešām. Šeit Eiropas parlamentā, kā jau tika pieminēts, mēs esam 27 dalību valstu ievēlētie pārstāvji un esam 500 miljoni iedzīvotāju pārstāvji. Un kā jūs saprotat, mēs nevaram risināt problēmas paši, ne Eiropadome, ne komisija, ne parlaments nevar atrisināt problēmas vienatnē, līdz ar to mums ir jāsadarbojas gan mums savā starpā, gan noteikti ar jums, jāsadarbojas ar visām valstīm un visos aspektos. Tas ir jādara Eiropas Savienības institūciju līmenī, un ļoti labi, ka mēs nākotnē to darīsim, pateicoties Lisabonas līguma normām. Mums ir padziļināta sadarbības starp Eiropas parlamentu un Eiropas sociālo un ekonomikas lietu komiteju. Un, kā jau tika pieminēts, mums ir jāsadarbojas vēl ar vien plašāk un dziļāk starp institūcijām un dalību valstīm. Jā, mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, taču lielākā daļa sociālo politiku, izglītības politiku un citu svarīgu politiku ir dalību valstu rokās. Dažos, dažās valstīs izglītības jautājumi pat tiek risināti reģionāli, un tas savukārt nozīmē, ka mums ir uh, jāsadarbojas no Eiropas līmeņa līdz pat reģioniem, līdz pat katram iedzīvotājiem, līdz pilsētai. Mums ir jāsadarbojas ar vien plašāk tā, lai valsts pārvalde un privātais sektors varētu darboties kopā cilvēku labā, un, protams, šeit pilsoniskai uh, sabiedrībai ar šīs sabiedrības pārstāvjiem, kā arī brīvprātīgiem darbiniekiem ir milzīga loma, līdz ar to ir absolūti loģiski, ka Eiropas komisija nolēma, ka 2011. gads ir uh, eh, brīvprātīgā darba gads, jo Eiropā ir aptuveni 100 miljoni iedzīvotāju, kas piedalās brīvprātīgos pasākumos, varbūt ir sporta pasākumi vai apmācība, izglītība. Uh, vai arī pasākumi, kas ir saistīti ar solidaritātu un cīņu pret nabadzību. Šeit Eiropas parlamentam mūsu mērķis, protams, ir uzlabot brīvprātīgo uh, darbu un darba apstākļus. Lielas paldies jums visiem par rekomendācijām. Es tagad nevarēšu atskaitīties par katru, bet tieši tā kā Elizabete jau pieminēja, ka šie ieteikumi noteikti tiks nosūtīti Eiropas parlamenta vadītāja, mēs nodosim šīs rekomendācijas visu politisko grupu vadītājiem, attiecīgajiem komitejām. Tās var būt komitejas, kas darbojas sociālais jautājumus vai arī budžeta ekonomikas jautājumos, kā arī dzimuma līdztiesība, izglītība un tā tālāk. Un vi, viņiem visiem jūsu ieteikumi būs ļoti vajadzīgi. Runāsim par dažām dažām rekomendācijām. Jūs jau pieminējat Eiropas 2020. gada stratēģiju. Eiropas parlamentā mums ir nepieciešams izstrādāt un izveidot pastāvīgu vai arī vismaz pagaidu struktūru līdz 2020. gadam, un šī struktūra attiecīgi varētu risināt jautājumus, kas ir iekļauti stratēģijā, tā lai jautājumi tiktu risināti koordinēti. Jūs arī šeit ieteicāt, un manuprāt, visi no mums var pilnībā piekristam, um, ka mēs nedrīkstam šeit koncentrēties un risināt tikai un vienīgi ekonomikas jautājums. Nē, skaidrs, ka mums ir vajadzīgs regulējums finanšu jomā un mums ir vajadzīgs labs budžets, bet svarīgākais, ka nedrīkstam aizmirst sociālos aspektus tieši tā kā jūs uzsvērāt savās rekomendācijās. Mēs, rekomendācijās mēs dzīvojam Eiropā, mēs dzīvojam Eiropas sociālajā modelī, skaidrs, ka šis modelis var atšķirties starp dalību valstīm, taču ir tiesību kopums, kas ir iekļauts arī pamatiesību hartā, un pretēji mūsu draugiem uh, Āzijā vai Amerikā mums viss šis tiesības ir iekļautas pamatlīgumā. Šeit runājot par Eiropas sociālo fondu vai struktūrāliem fondiem, mēs varam šo finansējumu izmantot. Skaidrs, ka turpmākajos gados mēs diskutēsim par nākamo finanšu perspektīvu, sākot ar 2014. gadu līdz 2020. gadam. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūsu idejas, mūsu idejas iegūtu uh, attiecīgo finansējumu. Mūsu mērķis ir izmantot struktūra fondus, izmantot, piemēram, Eiropas sociālo fondu, lai uzsvērtu vairākus no šiem aspektiem, ko jūs arī pieminējat, piemēram, cīnīties ar nabadzību. Jūs ļoti pareizi teicāt, ka nabadzības līmenis ekonomikas krīzes situācija pēdējo divu, trīs gadu laikā šis līmenis tikai paaugstinājās. Un par to tika runāts ne jau tikai pirmajā seminārā, bet visos semināros. Vēlreiz paldies par jūsu komentāriem, idejām, par jūsu ieguldījumu šajā darbā. Apsolu, ka jūsu ieguldījums nekur nepazudīs. Eiropas komisija, Eiropadome noteikti gribēs redzēt jūsu darba rezultātus, kādi ir jūsu secinājumi un kādi ir jūsu ieteikumi. Nobeigumā man ir daži praktiski jautājumi Izskanēja jautājums pār dalībnieku sarakstu. Izskanēja arī komentāri par to, kādā veidā, kādus uh, dzērienus jums piedāvāt, kādu, kādas pusdienas jums piedāvāt. Visu šie jautājumi tiks ņemt vērā. Vēlreiz paldies jums visiem. Nobeigumā teikšu, ka cīņa pret nabadzību nav viegla cīņa. Nav tā, ka mēs varēsim uzvarēt uh, vienas dienas laikā, taču es varu jums apsolīt Eiropas parlamenta vārdā, ka mēs strādāsim, strādāsim kopā ar jums, un ne jau tikai likumdošanas procesa veidā mēs organizēsim arī šādus pasākums, kas mums šķiet ļoti svarīgi. Paldies! Tā tad uh, mēs vēl nebeidzam, bet tūlīt. Vispirms tātad es vēlētos pateikties par to iniciatīvu, ko Libors, Izabela un arī Konija ir uzņēmušies. Tātad abi ir parlamenta priekšsēdētāja vietnieki, un, kā jau es teicu, parlaments ir atvēlējis mums savu labāko sēžu zāli. Es uzskatu, ka To ir svarīgi uzsvērt. Es esmu ārkārtīgi lepns par to, ka mums šī efektīvā un labā sadarbība starp Eiropas parlamentu ievēlētajiem deputātiem un starp ekonomisko un sociālo komiteju, komiteju, kur pārstāvēs, ka šī sadarbība patiesībā ir savu veidu atspoguļojums tam, kā sadarbojas pilsoniskā sabiedrība, tātad dažādas nevalstiskās organizācijas dalība valstīs un ievēlētie pārstāvi. Uh, Mums katram ir dažādas lomas, un tomēr mums ir kopīgs uzdevums ietekmēt Eiropas Savienības darbu mums vēlamajā virzienā. Man personīgi ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, lai mēs iesaistītu visu cilvēku darbu un idejas ilgtspējīgas Eiropas nodrošināšanā. Pie tam ar ilgtspējīgu parasti mēs runājam ekonomikas vai vidas aspektā, bet šeit es domāju Eiropas ilgtspējīgu vērtību mieru Varbūt, ka šodien tas daudziem izskatās smieklīgi, bet paraugoties uz Eiropas tūkstošgadīgo vēsturi, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es vēlētos pateikties tulkiem, bet es vēlētos vēlreiz palūgt tulkiem, pirms mēs galīgi, galīgi pabeidzam, varbūt neliels koncerts tas ir speciāla īpaša dziesma, kas ir īpaši sakomponēta mūsu agorai. Un nolasī, tiks nolasīts teksts Es zinu, ka mūzika pārkāpja valstu un eh, valodu barjeras, bet lūdzu, godātie tulki, varbūt, ka ja mēs strādājam pusminūti pāri vieniem, tad tomēr. Tātad, kurš nolasīs tekstu? Please. Dziesmas tekstu, kurš lasīs? Mm. <clears throat> Eh, Vēl vēlētos piebilst, un es to varu pateikt jau uzreiz, es varbūt runāšu angliski, lai visi saprot angliski. Pulkstens vienos mums ir jābeidz, jo tulki ilgāk nestrādās ne sekundi. Tātad dziesmu, tātad dziesma būs bez dziesma jums nodedās bez tulkojuma, bet tekstu tagad nolasīs, lai viss saprot. Lūdzu, Lūdzu, runājiet! Sičiņģeļie. Man ir kuģis, tā ir galera. Mans. Man pierakstīšanas posti, osti ir posts, dodiet man kādas cerības. Esmu mūziķis metro, ceļoju starp Bersi un Trokadero stacijām. Man ceļa galā ir tikai man caurums, bet paliek cerība. Es skatos uz laternām, kas eh, izlaist savu dzelteno gaismu. Es soļoju par, par bruģakmeņiem, es eh, paturu savu cerību. Mans apārsnis, aiz apāršņa gaida neliels darbiņš, kur es meklēju sludinājumus, kas vieš man cerības. Es eh, raugos uz ielu pa atslēgu, eh, pa spraugu, es visu laiku raugos ar cerību. Es kā matros, sāku, kā kuģa puika sāku strādāt uz kuģa. Man bija 16 gadu. Mans kuģis ir galēra. Mana pierakstīšanas eh, osta ir posts. Es meklēju mazliet cerības. Tekstu sārakstīs Loiks Žuvēts. Eh, un mūziku Loizu Mornē.